Is there any chance of starting, Chairman? It is already ten minutes late. I completely agree, Sir Atkins. Jāsaka, priekšsēdētājs tiešām mums būtu laiks sākt sēdi, kā Atkins kungs nu pat ierosināja. Parasti mēs tikai šeit prezidijā esam laikā. Bene, allora Diamo inizio al nostro incontro per rispettare la puntualità. Sāksim sēdi un uh, cienīsim tos, kas ir ieradušies laikā un uh, neparedzēsim šo akadēmisko stundas ceturksni tiem, kas nav klāt. Mums ir paredzēta ļoti interesanta tēma šorīt. Mums notiks uh, viedokļa apmaiņa ar Miroslavu Laičaku kungu, kurš uh, šobrīd uh, ir izpildu direktors uh, Eiropas ārējās darbības dienestā un viņš ir atbildīgs par sadarbību ar Krieviju un Austrum kaimiņu valstīm Rietumbalkāniem. Un šodien mēs runāsim tieši par situāciju Rietumbalkānos, kā mēs zinām pēdējo nedēļu laikā. ir uh, vairākas krīzes situācijas izraisījušās reģionā. Uh, Kosovā jaunievēlētais uh, prezidents tika apsūdzēts par uh, Uh, nekonstitucionāla līdzība, ka viņa ievēlēšana nebija konstitucionāli pareiza. Maķedonijā vēlēšanas paredzēts jūnijas sākumā un uh, opozīcija politiskās krīzes ietvaros ir pam paredzējusi pamest parlamentu un Bosnijā Hercegovinā joprojām uh, situācija ir tādā strupceļā federālā valdība nepastāv, valsts valdība sešus mēnešus pēc vēlēšanām joprojām nav, iz, nav um, izveidota, tā tad nav nekāda struktūrālā ietvara valstī. Un uh, nav iemesla uzskatīt, ka šī valsts kaut kādā veidā tuvotos Eiropas Savienībai. Ir kritiski svarīgi neatrisināt jautājumu, un Albānijā situācija arī nav īpaši labāka. Uh, Strasbūras uh, nedēļas laikā parlaments nolēma nosūtīt uh, delegāciju Eh, kas uzraudzītu eh, vietējās vēlēšanas, kas paredzētas maijā. Un eh, ir svarīgi šo situāciju vērot un uzraudzīt, bet jāatzīmē, ka pie demokrātiskajām reformām Albānijā vēl ir daudz jāstrādā. Mēs cenšamies uzmanīgi sekot situācijai, cenšamies būt informēti par notiekošo cenšamies sniegt padomu un izmantot uh, visas savas iespējas sadarboties ar šīm valstīm. Bet tagad bez tālākas kavēšanās un uh, ņemot vērā to, ka mums nav daudz laika un desmitos mēs sāksim balsošanu, tad es došu vārdu mūsu viesim, Laičak kungam un ar interesi mūs uz, uh, jūs uzklausīsim. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Paldies, priekšādātāji, labdien, dāmas un kungi. Man ir prieks par iespēju runāt ar jums par situāciju Rietumu Balkānos. Es nu pat esmu atgriezies no šī reģiona. Eh, es kopā ar Barozo kungu apmeklēju četras valsts šajā reģionā, bet eh, eh, Fils kungs, komisārs, mēs ar viņu pārunāsim šo situāciju, un tad es būšu labākā pozīcijā konkrētāk izteikties. Es zinu, ka Eiropas parlamentam ir ļoti aktīva interese par šo reģionu, jo ir nepieciešams tik tiešām arī šīm valstīm dot vienotu Eiropas Savienības signālu. Un es esmu gatavs uh, veidot proaktīvu a, uh, dialogu. Ar Serbiju, Kosovu, Melnkalnu, Albāniju un Bosniju Hercegovinu ir paredzēts parlamentārās sanāksmes pirms vasaras pārtraukuma. Un tā būs laba iespēja uh, sniegt informāciju no mūsu puses. Pastāstīšu par pašreizējo situāciju. Reģions turpina progresēt, tomēr ir neatrisināti jautājumi. Albānijā maijā būs uh, vietējās vēlēšanas, uh, un uh, Ma Maķedonijā jūnijā būs uh, vēlēšanas, un uh, Serbijā nākamā gada sākumā. Reģionālā sadarbība šajā reģionā virzās uz priekšu, tiek parakstīti divpusēji līgumi, un uh, svarīgas sanāksmes ir paredzētas, kā piemēram Pēcinā paredzēts uh, samets. Uh, Melnkalnē ir sākusies tautas skaitīšana, Melnkalnē, Horvātijā, bet uh, ne citās uh, reģionu valstīs. Tagad sīkāk par situāciju katrā valstī atsevišķi. Mūs uh, satrauc politiskā situācija Bosnijā-Hercegovinā. Valdības uh, vēl, izveidošana kopš oktobra ir uh, strupceļā, un uh, federācija aizveidojusies krīzi jaunā federācijas valdība, neiekļauj divas galvenās uh, horvātu partijas, un tas um, nav pozitīvi vērtējams. Tāpat laikā Serbijas republikas prezidents virzās uz priekšu ar plānu rīkot vēlēšanas attiecībā uz vairākiem amatiem bez konstruktīvas iesaistīšanās visos līmeņos. Nav iespējams izveidot uh, valdību, un valsts riskē zaudēt vēl vairāk laika un atpalikt no visa reģiona. Eiropas Savienībai ir uh, uzmanīgi jāvēro situācija Bosnijā, Hercegovinā. Turpmākajās nedēļās mēs uh, stiprināsim savu klātbūtni tur un uh, nosūtīsim vienu pastāvīgo pārstāvu. Šobrīd mēs uh, esam izsludinājuši konkursu uz delegācijas vadītāju vietu, un viņam būs e, ļoti spēcīgs mandāts un rīcības iespējas, un viņš varēs darboties visos ar Eiropas Savienības saistītos jautājumus. Mēs veicam šos pasākums ciešā sadarbībā ar e, citiem partneriem starptautiskajā sabiedrībā. Valdība Prištinā ir izveidot, un jaunais e, prezidents ir ievēlēts. Viņiem ir daudz, kas darāms, mēs esam gatavi palīdzēt No reģionālās stabilitātes viedokļa svarīgākais ir uh, dialogs. Kosovas-Serbijas dialogs beidzot sākās pagājušā mēnesī. Eiropas Savienība ir kā vidutājs, cenšas nodrošināt progresu abām pusēm un uh, cenšas uzlabot arī cilvēku dzīvi reāli uz vietas. Pirmās divas sanāksmes notika martā, uh, ļoti konstruktīvā atmosfērā, un nākošā tikšanās būs pirms lieldienām. Uh, tiek lemts par uh, un runāts par jautājumiem, kas skar cilvēku ikdienas dzīvi, ir uh, panākt pozitīvi rezultāti, piemēram, par pilsoņu reģistru un uh, sefta. Uh, dialogs notiek ļoti sarežģītā vidē, un mēs uh, esam izvirzījuši šo dialogu par prioritāti uh, šī gada darbībai. Mēs par Albāniju esam runājuši jau vairāk kārt. Eštons kundze 31. martā izteicās par eh, politiskā dialoga atsākšanu. Viņa atzīmēja, ka dialoga trūkums starp galvenajiem politiskiem spēkiem ir radījis lielas bažas un kavē progresu. Komisārs Fūle eh, runāja februārī Eiropas parlamentā par šo valstu un uzsvēra, cik svarīgs ir tieši politisks uh, dialogs. Uh, es 22. martā Tirānā tikos ar uh, valsts pārstāvjiem, un es eh, uzstāju uz dialogu svarīgumu. Eh, šis darbs tiek veikts eh, kopā ar citiem partneriem ASV, Eiropas padomi, un Albānijā notika apaļā galda sarunas ar galvenajām politiskajām partijām, lai sagatavotos vēlēšanām atbilstoši Eiropas standartiem. Šodien es gribētu izmantot iespēju un gribētu aicināt jūs, kā iestādi, kolektīvi, paust pilnīgu atbalstu visiem šiem centieniem. Uh, un arī, lai valdība un opozīcija darītu visu iespējamo un ļautu uh, noturēt šīs uh, vietējās pašvaldību vēlēšanas atbilstoši standartiem. Situācija ir iestrēgusi šajā valstī un likums tik tiešām ir augstas jūsu parlamenta balss šī, šajā dialogā būtu ļoti augsti vērtējama. Runājot par Maķedoniju, ārējās darbības dienests ir uh, saņēmis jūsu ziņojumu, ko jūs apstiprinājāt 8, 7. aprīlī par uh, sarunu atvēršanu. Mums ir svarīgas labas kaimiņa attiecības. Tas ir svarīgi visām šī reģiona valstīm un arī mums kopējā uh, politiskā situācijā dominē vēlēšanas. ir paredzēta reformu aģē, e, darba kārtība, un e, šīs reformas attiecīgi valstīs ir jāveic, un attiecīgi šīm valstīm ir jālēm, kad tās notur vēlēšanas. Mēs aicinam pašreizējo koalīciju un opozīciju Maķedonijā rast e, vienotu sarunu platformu attiecībā uz vēlēšanu organizēšanu. Es atbalstu Uh, centienus nodrošināt to, lai visas uh, partijas uh, nodrošinātu, ka šīs vēlēšanas ir brīvas, caurskatāmas un demokrātiskas. Un Barozo kungs pagājušā nedēļā tieši šādu signālu arī deva jaunā. Valdība Belgradā ir izveidota un ir jāvirzās uz priekšu reformām. Komisija ir izstrādājusi dokumentu par Serbiju, tas tiks iestrādāts 2011. gada stratēģijas dokumentā. Mēs uh, Aicinam stiprināt Serbijas sadarbību ar Eleks misiju, it īpaši par Ziemeļkosovas jautājumiem. Sadarbība ar Startautisko kriminālu tiesu ir ļoti svarīgs nosacījums iestājai Eiropas Savienībā. Mēs pozitīvi vērtējam to, cik pozitīvā garā notiek dialogs no abām pusēm. Mūsu attiecības ar Maķedoniju ir spēcīgas. Mēs drīz tiksimies otrā stabilizācijas un asociācijas padomē jūnijā. The Commission's opinion es atvainojos, Melnkalni runa. Tā tad es domāju, ka tas viss uh, dos mums labu uh, pamatu virzīties uz priekšu, nodrošināt reģionālo stabilitāti, jo Melnkalnei ir uh, labas attiecības ar kaimiņiem. Diasporas jautājums un attiecības ar Serbiju radījušas zināmas spriedzi, bet mēs aicinam visus rīkoties pozitīvu un labu kaimiņu attiecību vārdā. Horvātija ir sarunu noslēguma fāzē. Nākošā iestāja konferences notiks 19. aprīlī, un mēs paredzam, ka vēl divas sarunu sadaļas tiks noslēgtas. Viss sarežģītākā, protams, ir tiesības un pamattiesības šī sadaļa. Barozo kungs griezās pie Kosovas prezidentu un aicināja turpināt iesākto darbu. Valdības ir joprojām apņēmības pilns un strādā, lai uh, Eh, noslēgt šīs eh, iestājas sarunas un pēc tam eh, tiks rīkots parlamentu vēlēšanas. Kā jūs redzat, situācija Balkānu reģionā ir sarežģīta. Valstis katra atsevišķi saskars ar savām grūtībām un mērķiem, bet tām visām ir viena lieta kopīga - tas ir šis Eiropas skatījums. Un nepieciešamība veikt reformas, lai politiski, ekonomiski un tiesiski šīs valstis virzītos tuvāk Eiropas standartiem. Uh, Mums jānodrošina, lai šīs valstis pieturētos pie nospraustajiem mērķiem, un mums ir viennozīmīgi jādod atbalsts šo valstu centienos. Paldies! Grazie, doktor eh, Laičak. Eh, Paldies eh, Laičaka kungam. Ir pieteikušies daudzi runātāji ar jautājumiem. Es došu katram runātājiem ne vairāk kā trīs minūtes, tātad uh, jautājumu uzdošanai, un sāksim ar uh, uh Kukānu kungu. Viņš vada delegāciju sadarbībai Dienvidu Austrum Eiropu. Paldies, priekšsēdētāji, jūs uh, esat ļoti devīgs, dodot katram trīs minūtes. Uh, Prieks redzēt Laičak kungu mūsu vidū, es uh, augstu vērtēju viņa darbu, jo reģions ir tāds, ka Mm, tur nepārtraukti ir liela aktivitāte. Es domāju, ka jūs pieskārāties visiem svarīgākiem jautājumiem attiecībā uz situāciju Rietumbalkānos, un uh, jūs arī runājat par to, kas jādara tuvākā nākotnē. Es gribētu uzsvērt to, ko Lečakungs atzīmēja, ka ir nepieciešama kopīga pieeja šai situācijai Balkānos kopā ar komisiju. Šodien parlamentā notiek Rietumbalkānu konference, kuru apmeklē vairāki runātāji no Rietumbalkānu valstīm, un es domāju, ka šajās diskusijās vajadzētu uzsvērt tieši šo aspektu Par Rietumu Balkāniem varētu uzdot daudzus jautājumus, un Laičakungs jau pieskārās, kā es teicu, svarīgākajām tēmām, bet tomēr man ir trīs jautājumi. Albānija. Visi ir daudz darījuši, lai atbalstītu Albānijas politiķus, lai viņi iziet no krīzes, kas grauj šīs valsts tālāko progresu. Un neatrisinot politisko konfliktu, būs grūti runāt par uh, ātru progresu. Vietējās vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas 8. maijā varētu uh, nosūtīt labu signālu un parādīt, vai viņi ir gatavi uz demokrātiskām, caurskatāmām, godīgām vēlēšanām. Mans jautājums tātad ir sekojošs. Uh, Rīko direktorkungs, ko jūs domājat, ko varētu darīt, lai neatkārtotos tā situācija, kāda uh, radās pēc uh, iepriekšējām parlamentālām vēlēšanām, un šī situācija, principā, turpinās tā pastāv. Jūs teicāt arī par Maķedoniju, jūs atzīmējāt uh, Eiropas parlamenta pieņemto rezolūciju, kurā tika izteikts aicinājums nekavējoties uzsākt uh, iestājas sarunas ar Maķedoniju, bet neatrisinot valsts nosaukuma jautājumu būs ārkārtīgi grūti runāt par eh, kaut kādu progresu nākotnē. Uh, Domāju, ka tas būtu ārkārtīgi svarīgi jaunajai valdībai pēc vēlēšanām ar uh, jaunu darbības mandātu censties nākt klajā ar izcinājumu, kas tik tiešām nodrošināt nepieciešamo ātrumu šīs valsts attīstībai un virzībai uz Eiropas Savienību. Belgrads un Prištinas dialogs. Kā jūs atzina, atzīmējāt ir nepieciešams skaidrāks perspektīvas un ietvers. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Kukana kungam. Pakas kundzei tagad vārds, kura ir referenta Bosnijas Hercegovinas jautājumā. Trīs minūtes jums. Man prieks jūs redzēt šeit, Lačak, un gal jums arī visu labu izdošanos jūsu nākošajā darbā Kosovā. Nē, jūs nedarīsiet to? Nu labi. Ā, žēl. Es par Bosniju, par Albāniju un tad arī par Kosovu vēl izteikšos. Bosnijā mums šobrīd tāda situācija, kas jau ik pa uh, gadu, jo gadu, jo sliktāk. Un atšķirības un sašķelšanās ir viens spēcīgi. Pēc kara tūlīt tas situācija bija pat labāka. Savukārt mēs redzam, ka politiķi izmanto pilnā apmērā šo etnisko situāciju, lai vienkārši vispār neko nedarītu un neko nedara cilvēku labā. Infrastruktūra, enerģētika, uh, izglītībā, profesionāla izglītība nekas nenotiek, jo šī situācija turpinās un nav valdības un ir sarežģīta situācija. Un arī veids, kā šī valdība vispār tiek veik, tika veidota, bija nepareiza, un es tur neko nevaru, protams, iejaukties, un tur nu vajadzēja konstitucionālai tiesai savu vārdu teikt. Tagad mēs redzam, tas ir tiešām, kā jūs sakāt, pacināta politiskā Uh, klātbūtne, Eiropas klātbūtne. Bet ko tas nozīmē? Mēs redzam, ka tur ir kungi, kas vienkārši izvairās no aktīvas darbības, un viņi nevērs šo valsti tālāk. Labi, mums ir skaidri pateikts, ja jūs neko netarat, tad mēs jums nedodam līdzekļus. Tad mēs turam savus līdzekļus līdz brīdim, kamēr viņi spējīs tomēr mainīt savu stilu. Uh, Savādāk tas nav iespējams. Mm, protams, ļoti žēl, ka mums tas ir jādara, bet 22 gadus darboties ar šiem valstīm, es sapratu, ka savādāk tas nedarbosies. Un uh, šis, protams, uh, spiediens to nevar izdarīt augstais pārstāvis. Un um, tas, protams, ir jādara ar visiem kopā, jo tālāk mums jāizveido prezidents plus Mums vajag jaunu Daytonas līgumu izveidot, Daytona Plus, kas vienkārši skaidri pateiktu, ka mums tad jāuzsāk jauns process. Un tas nozīmētu, ka mums tagad nec komisija, nekāds cits to vēl līdz šim nav atzinis, ka Nu, šobrīd izveidotā federācija tas nedarbojas. Tā, protams, nav vietējo cilvēku vaina, to izveido Vašingtona un tam līdzīgi, bet tas nedarbojas. Un tāpēc mums ir jāveido tas viss no jauna. Nu, lūk, to es jums visu piedāvāju, kā jaunu piedāvājumu. Un tas ir nožēlojami, ka mums ar vienu nav Eiropas Savienības pārstāvi šajā valstī. Tas būtu tik steidzami vajadzīgs, un savādāk mēs nespējam iznot savu lomu un uzdevumu. Kosova. Vēlos norādīt, ka, un, nu, protams, ir ļoti žēl, kas tur notiek, bet vēl vairāk man traucē un satrauc, ka mums vispār nav nekādas teikšanas. Uh, tur lomu spēlē, protams, pilnīgi kādi citi. Un sanāk, ka mēs vispār at, at, atkāpjamies malā. Un tas būtu pilnīgi nepareizi. Un vēl par Albāniju. Es biju pret šīm vēlēšanām. Es visu laiku biju vēlēšanās un, nu, un uzraudzīju šīs vēlēšanas kā no vēlēšana novērotāju, bet pagā, pēdējo reizi to nepiedalījos, jo bija skaidrs, ka uh, tas vairs nebija um, aktuāli. Uh, un opozīcija arī uzskatīja, ka um, katrā ziņā uzskatīt, ka tu nav vajadzības. Paldies! Paldies Vārds Kačina kungam, kurš uh, ir uh, par Serbiju referents. Laičak, and... Paldies priekšsādātāji Laičak kungs, prieks redzēt jūs mūsu vidū, un mēs ļoti pozitīvi vērtējam to darbu, ko veicat jūs un uh, komisijas uh, priekšsādātājs, tāpat arī komisārs Fūls kungs. Es piekdien biju Bosnijā Hercegovinā tad pat, kad jūs, bet es negribētu pa zemu novērtēt situāciju. Gribu tikai uzsvērt, ka mums nepieciešams kaut ko reāli dot, jo viņi nav paši gatavi neko reāli dot, tāpēc mums ir nepieciešams spērt šo smagāko, galveno soli. Eh, situācija Bosnijā ir sarežģīta, tāpat arī Albānijā, bet es gribu runāt par Maķedoniju. Seši gadi un nekāda progresa, nekādu panākumu. Tas ir ārkārtīgi uh, negatīvs piemērs. Mums ir nepieciešami reāli panākumi, jāatrisina šis nosaukuma jautājums. Bez kompromisa nenotiks nekas. Mums vienkārši ir jādefinē realitāte un godīgi jāpasaka, kas, kā varētu rast risinājumu un kā mēs varam uzturēt problēmu. Ir jānosprauž priekšnosacījumi tiem, kas rada problēmas, ir jārad, jāmaina viņu attieksme, un uh, šis ienaidnieks ir, uh, šim ienaidniekam ir jāpār, jāpārtop par uh, sabiedroto un par kaimiņu, un kopīgi ir jārod risinājums. Par Kosovu man ir viens praktisks jautājums. Laičaka kungs, vai jūs pazīstat šo jauno prezidentu, vai jūs varētu dažus vārdus par viņu kaut ko teikt? Tas būtu ļoti interesanti. Uh, Un vēl dažus vārdus gribētu teikt kā referents par Serbiju. Ir tik tiešām dīvaini. Pēc vēlēšanām Kosovā Serbi tagad ir risinājuma daļa. Tātad Serbi ir Kosovas valdības uh, ietvarā. Viņiem ir trīs ministri. Viņiem ir uh, premjerministra vietnieks, kurš ir atbildīgs par vietējām pašvaldībām. Uh, Viņiem ir savi mēri, bet šie mēri Belgrada viņus neatzīst. Viņus ignorē. Belgradai vajadzētu viņus vismaz, eh, viņiem netraucēt, lai viņi varētu rīkoties un kaut ko eh, darīt eh, serbu un albāņu iedzīvotāju labā šajās pašvaldībās. Un arī šim priekšnosacījumam vajadzētu būt kā obligātam sarunās starp Serbiju un Kosovu. Tātad Lečakungs lūdzu pārliecināt abas puses šo jautājumu lika darba kārtībā. Es nepa, neprasu, lai viņi atzītu Kosovu, bet uh, lai tiktu rasti praktiski un reāli risinājumi šiem mēriem, lai viņi varētu uh, rūpēties par tiem serbiem, kuri dzīvo Kosovas teritorijā. Tā tad uh, šis jautājums mums ir jārisina. Paldies! Kačin, parola... Paldies, Kačin kungam! Lunaček kundze! Viņa referenta eh, konsultācijas jautājumā trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, arī no savas puses. Es gribētu laičo kungu sveikt mūsu ārlietu komitejā. Arī es eh, gribētu vaicāt par eh, Kosovu. Gribētu turpināt to, ko tikko kā teica Kačin kungs. Mums nesen bija sanāksme ar atsevišķiem mēriem, arī mēra vietniekiem, kas darbojas serbu municipalitātēs Kosovā. Uh, Un ļoti labi, ka šie serbi mēri no Kosovas ir ieradušies arī pie mums un runājuši par savām problēmām. Es piekrītu Kačēnu kungam, ka šiem eh, funkcionāriem ir nepieciešams atbalsts no mūsu puses un arī mums skaidri jāpauž Belgradai, ka viņiem vajadzētu eh, atbalstīt šos mērus, kas darbojas serbu municipalitātēs, eh, ka vajadzētu nevis bremzēt, bet atbalstīt šo procesu. Un vēl viens jautājums. Kā Kas jūsuprāt, vai arī ko mēs eh, darām no Eiropas Savienības puses eh, sakarā eh, ar šo iedzīvotāju skaitīšanu? Mēs zinām, ka ir daudz etniskās municipalitātes, un lai gan ir vienošanās starp komisiju un šķiet Cvetkoviču kungu, Serbijas premjerministru, ka tiks sniegs atbalsts šai ziņā. Bet nekas nenotiek, ko jūs varētu darīt, ko jūs varētu mm, darīt no savas puses, lai atbalstītu piedalīšanos iesaisti. Tālāk vēl par dialogu starp Kosovu un Serbiju. Es uzskatu, ka šobrīd ir panākts kaut kāds progress. Lietas notiek, bet problēma ir šāda. Kosovā cilvēki šobrīd netic, ka šeit ir kaut kas viņiem interesants. Uh, Es cenšos teikt, nē, gluži otrādi, te ir kaut kas priekš jums, bet eh, kopumā eh, lieta tāda, ka ir viedoklis, ka, ka dialogs ir dēļ Sērbijas. Bet es gribētu, lai arī jūs no Eiropas Savienības puses eh, paustu, kas tad būs šeit labs Kosovai, jo ir tehniskas lietas, bet vairāk vajadzētu akcentēt arī Eiropas integrācijas jautājumu, kas šeit ir priekš viņiem tieši kosoviešiem. Un vēl viens jautājums jums Jūs teicat, ka vajadzētu apvienot Eiropas biroju un USR. Šeit šīm organizācijas ir dažādas funkcijas, tad ir arī ASV organizācija, vēstnieks Dēls. Jūs teicāt, ka tur būs arī, jo es ār tāds pagaidu risinājums, ir arī biroja vadītājs, kas tur darbos. Bet ir šī ideja, ka Eiropas Savienība varētu pārstāvēt viens cilvēks, un tas būtu ļoti svarīgi visiem mūsu centieniem un plāniem, jo mēs visi esam redzējuši, kā darbojas dažās institūcijas, dažādi cilvēki, katrs pauž kaut ko savu, un vajadzētu vienotību. Un tagad priekšsēdā kungs, mans pēdējais jautājums, vēl viena lieta par Horvātiju ir jautājums. Es zinu, ka gan Vīlskungs, gan Varozokungs tur nesen viesojās lieta tāda, ka man ir bāžas, ka Horvātijā līdztekus progresam ir arī tāda tautas doma, vai tiešām mēs gribam iestāties Eiropas Savienībā. Ir iedzīvotāji aptaujas, kas nemaz neatbalsta iestāšanos. Ko jūs varētu pateikt par šo lietu, vai ir kaut kāda izmaiņa šai ziņā, vai ir lielāka vēlēšanās eh, tagad um, um, konstatēta, lai iestātos Eiropas Savienībā? Paldies, Lunačekas kundzei tālāk. Uh, Tānoka kungam vārds eh, par Melnkalni, kas ir referents priekšsēdētāji. Eh, pēdējos divus mēnešus ir reglamenta jautājums. Eh, mēs esam paritāts stāvoklī ar zaļajiem, un mēs esam vienojušies, ka visās šajās uzklausīšanās mm, mēs tā kā mm, savā secībā, uzstāšanās secībā mainamies, bet pēdējā laikā vienmēr zaļajiem ir priekšroka. Varbūt jūs varētu to, tomēr nedaudz padomāt par to, kad, kad mums ir tāda pamīšu secība. Es esmu no ECR grupa, es esmu grupas pārstāvis, es e, par Melnkalnī esmu referents, vai jūs varētu pastāstīt, kāds ir laika grafiks, kad Eiropas Savienība plāno atklāt m, uzņemšanas sarunas. Jūs teicāt, ka Melnkalne ir, ir e, pareizā virzienā, bet šobrīd ir tāds tā kā tukšums, un kā tagad būs tālāk? Un es arī piedalos e, grupā, kas darbojas Maķedonijas jautājumos, ko dalībvalsts var darīt, lai veicinātu uh, risinājumu, proti atrast kaut kādu sakarīgu nosaukumu risinājumu, jo tieši šis nosaukuma jautājums bloķē Maķedonijas iestāšanās sarunas. Jūs zināt, ka Maķedonijā būs vēlēšanas jūnijā un varētu tiešām izmantot šo iespēju, lai atrisinātu šo jautājumu, lai tie konservatīvie spēki nebremzētu šo lietu. Galu galā ir arī vēl jautājums ar NATO dalību šeit iesaistīts. Tālāk Kosovas Serbija dialogs ar Eiropas Savienības starpniecību, ko mēs varētu praktiski šeit darīt un kā, ko praktiski tas varētu dot. E, kā, kāpēc a priori sadalīšanas jautājums tiek izslēgts no saruna? Jo šeit ir, ir e, svarīgs kvartets, Izraela, Palestīna, un tajā kvartets sarunā tad e, šis atdalīšanas jautājums tika likts kā ļoti svarīgs. Uh, Un visbeidzot, jautājums par orgānu tirdzniecību, kur Kosovā ir iesaistīti augstākās administrācijas amatpersonas. Ko dara IULEX, e lai izskatītu šo jautājumu un kā ir ar liecinieku aizsardzību, lai liecinieki gribētu liecināt par šo noziegumu? Legālu tirdzniecību. Paldies, Tānoka kungs. Tālāk. Par divas minūtes koordinātori ir izteikušies. Viganina kungs. Paldies. Priekšsēdētāji. Šķiet, ka eh, situācija Rietum Balkānos īpaši pozitīvi neattīstas. Ir tīpaši šobrīd mums ir tikai viens tāds pozitīvs risinājums. Mēs skatāmies, kā situācija pasliktinās, mēs redzam, ka kaut kas virzās nepareizā virzienā. Un šai ziņā mēs vienmēr runājam par to, ka Eiropas Savienība ir pagarus no paplašināšanās un šķiet, ka e, drīzāk visā reģionā ir tāds pagurums no paplašināšanās. Es domāju, ka tā kā paplašināšanās perspektīva šķiet tik tāla, reģiona līderi nav gatavi ziedot savu popularitāti, lai attiecīgi virzītu kaut kādas reformas un pēc tam iespējams arī zaudēt vēlēšanās. Tāpēc šie līderi pārsvarā fokusējas uz īstermiņa mērķiem. Tāpēc jums, Leičaka kungs un arī Fīles kungam, vajadzētu kopā varbūt padomāt, būt radošākiem, kas mums būtu jādara. Uh, lai mēs varētu šo reformu garu stiprināt, lai mēs stimulētu šo vēlēšanos iestāties mūsu ģimenē, kļūt par tās daļu. Es domāju, ka mums ir katram sava atbildība, bet ir arī kopīga atbildība, par kur runāju. Par Bosniju. Viens teikums šķiet, ka mūsu politika attiecībā uz Bosniju nedarbojas. Kā jau Pakkungs teica, tur lietas pasliktinās, konflikti ir un arī šķelšanās. Vai mēs. Vai mums nepārskatīt mūsu pieju šai valstī? Proti, protams, vienmēr ir daudz vienkāršāk likt pildīt esošās politikas, piespiest kaut ko darīt, bet ja, mēs, ja viņi netic, ka tas, ko mēs liekam viņiem darīt, ka tas ir reāls risinājums, tad mēs arī neko nepanāksim. Šai ziņā, vai jūs esat gatavi varbūt pārskatīt vai jaunu domāšanu Bosnijas jautājumā ieviest? Paldies! Tālāk. Eh, Huntes kungs, referents par Albāniku. Trīs minūtes katram. Eh, Paldies, pavisam īsi es vēlos pateikties <clears throat> Laičak kungam, kurš mums sniedz visu informāciju par Kosovu, man tā būtu jautājums. Um, manuprāt, ir nopietnas problēmas ar jaunā problēma prezidenta ievēlēšanu. Mēs redzam, ka tas tiek apsūdzēts, ka tas ir noticis ankonstitucionālā veidā un tas baidos, ka tas tieši ietekmēs arī tālāko progresu šajā reģionā. Un kā vispār progresu mēs varam runāt par progresu, jo ir tik nopietni konstitucionālais pārmetumi. Tālāk par Albāniju. Nu labi, tad, ja es maldos, tas būtu labi, bet lūdzu tad sakiet. Bet es baidos, ka šī vēlēšanu kampaņa un mēs redzam, ka tas nav tomēr noticis miermīlīgā veidā, ir bijuši arī vardarbība. Uh, un tas man tā nopietni satrauc, cik tad nopietni mēs varam runāt par demokrātiskām un miermīlīgām vēlēšanām šajā valstī. Mans jautājums ir, vai tad līdzinējā Eiropas saimnības līdzdalība un Eiropas saimnības eh, novērotāji, vai jūs uzskatāt, ka tiešām viņi palīdz? Nu, protams, es neiebilstu šādai misijai, bet varbūt tomēr vajadzētu paskatīt, vai tas var lietas uzlabot, vai vismaz šo sistēmu varētu uzlabot. Uzbeidzot, Lāčekungs, jūs uz šīm valstīm dodaties regulāri, jūs runājat arī ar vietējām pašvaldībām, vietējiem politiķiem. Jā, kāds ir vispārējais iespējas? Ko īsti cilvēki nu sagaida no jums un, zinām, mērā līdz ar to arī no Eiropas Savienības? Vai viņi sagaida, ka mēs piedāvāsim risinājumus visām šīm sarežģījumiem, kurus mēs nespējam tomēr risināt, vai arī tomēr viņi sagaida, ka mēs būsim tā kā tādi neitrāli arbitri, tiesneši, visos procesos. Nu, kādā ir šī pārstāvniecība un kāds ir mūsu intereses, tad lūdzu. Nu, mēs redzam, ka tas ir ārējie faktori, kurus mēs nespējam atrisināt apvienošā veidā. Tālāk, paldies Huntis kungam, un tagad dosim iespēju arī mūsu viesiem atbildēt jautājumus, un tāpēc nākošiem runātājiem došu mazāk laiku, tātad tikai vienu minūti. Prižovičs kundze. Jā, paldies priekšsādātāji. Es tiešām esmu priecīgi jūs redzēt šeit Eiropas parlamentā. Ir vienmēr patiesi prieks jūs redzēt tieši ārlietu komitejā, jo jūs esat uzkrājis nozīmīgu pieredzi. Jūs zinat šo Balkānu situāciju, man īpaši interesē Melnkalne. Es, protams, nepiesasīšu jums saukt precīzu datumu. Es zinu, ka jūs to nevarat, tas nav jūsu kompetences jautājums. Bet tomēr, kādas ir Montenegro izredz šobrīd un kā šī situācija tur attīstās, lūdzu? Paldies jums, godātā Ibrasiņš Šuns, kas tik precīzi ievarēja jums atvēlēto laiku. Tālāk prasko. Kundze. Paldies priekšsarētāji īpaši, kas attiec uz Bosniju. Tas man satrauc un interesē. Mans jautājums līdz ar to ir tā. Stratēģija, ko Eiropas Savienība šobrīd ir izveidojusi 21. martā, domājot tieši par Bosniju. Kāda bija Bosnijas paša reakcija uz to lūdzu? Startautiski mēs redzam, ka uh, Um, viņi ir mūsu arī sabiedrotie un um, arī Turcija un, un ASV. Kā viņi lūdzu reaģē uz šo jauno stratēģiju? Tāpat mums būtu arī jāatzīmē, ka ir izveidots šis melnais saraksts par personām, kas nesadarbojas ar tiesu. Man ir kā jūs pārstāvis domā strādāt nākotnē? jo mēs redzam, ka vairs Eiropas Savienība nespēja runāt vienotā nu, balsī nostājā. Tālāk, Vajag kungs. Paldies. Nav nekāds, protams, vairs šaubu par to, ka mums ir jāskatās, ka tas tiešām ir centrāli gan geogrāfiski, gan politiski Bosnija un Hercegovina ir kļuvusi Balkānos. Bet es baidos, ka tiešām viss, ko mēs mēģinām atcināt, at, apskatīt visu reģionu vienā eh, diskusiju sesijā, tas, diemžēl, ir neiespējamā misija, jo atšķirīgas ir problēmas, atšķirīgas ir situācijas, un tas ir vienkārši nepareizi mēģināt to visu tagad savilkt kopā vienā, vienā diskusiju sesijā. Par Bosniju. Mums nevajadzētu varbūt skatīties tik daudz konkrētām personām, bet um, ir jāskatās, kas, protams, varētu pārstāvēt visas intereses Bosnijā Hercegovinā. Es domāju, ka šo problēmu var atrisināt tikai ar reģionālu pieju. Tātad augsta līmeņa politiskā konferēma ir nepieciešama, um, kas ļauj risināt arī nākotnes jautājumus par Bosniju Hercegovinu un tās attīstību. Es domāju, ka mums jāļauj Horvātijai turklāt var straujāk iestāties Eiropas Savienībā. Paldies! Un tālāk debatšu sarakstu noslēgs Bostināro kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji, paldies, Lačekungs, um, par jūsu nemitīgo uh, klātbūtni un atbalstu AFET komiteju Rietumbalkanu jautājumos. Nu, vismaz Albānijas gadījumā ir skaidrs, ka mēs nespējam runāt vienotā balsī, un tādēļ šie rezultāti ir tik slikti, Mēs parlamentā un visas politiskās grupas, es eh, tāpat arī runāju par Eiropas komisiju, nav vienotības. Jūs nesen arī pamanījāt droši vien, ka parlaments ir mainījis savus noteikumus. Un tad sanāk, vispirms jūs nobalsojat par likumu un tikai tad balsojat par to. Nu, tas ir tiešām revolucionāls solis, un man tas, protams, satrauc. Un vēl vienā pusvārdā Es arī esmu runājis, dzirdējis, ka Albānijas parlaments mani, protams, apsūdz korupcijā, un tas vienkārši neprecedenta gadījums, bet tas pat ir nepieņēmas gadījums. Un tāpēc ir jāmēģina pārliecināt, ka vai nu tad viņa spīkere atvainojas man, vai arī atsauc šos apvainojumus. Bet līdz šim tas nav izdevies. Paldies, Bostināro kungs! Nu, lūk, tie bija 12, run, 11 runātāji bet, uh, un daudz jautājumu, bet tagad jums ir tikai ierobežots laiks visu atbildēt. Bet es zinu, ka jūs spējat arī panākt nepana, neiespējamo. Jā, paldies visiem deputātiem par jautājumiem. Man tiešām prieks šodien arī būt kopā jums un uzrunāt jūs un runāt tā, ka jūs jau pārstāv un jautājums ne tikai par Rietumu Balkāniem, bet arī Austrumu Eiropu, un droši vien, ka mēs arī citdien varētu pārskatīt arī attiecības ar Krieviju, Ukrainu un Kaukās valstīm, par to es arī labprāt darītu ar jums. Nu, tad par visiem jūsu jautājumiem. Kukan kungs, uh, Albānija, ko vēl varētu darīt? Nu, es domāju, ka daudz kas vēl darāms, lai mēs varētu stabilizēt situāciju īpaši pēc šiem traģiskiem notikumiem janvārī. Mūsu vēstījums ir bijis visam skaidrs un viennozīmīgs. Mēs esam spējuši arī runāt vienotā balss ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī sadarbībā ar, ar ECO un ASV. Uh, jo šīs vēlēšanas nu, mums ir jābūt tādiem uh, saliedētiem, mums ir jāspēj nodrošināt un jāspēj arī skaidri pateikt, kāds ir politiskais dialogs. Un otrkārt, mums jāpierāda, ka šī vēlēšana jābūt taisnīgām, godīgām un brīvām. Un jādara viss iespējams, lai to tiešām panāktu. Lūk, tāpēc um, spiediens no mūsu puses ir tāds, lai mēs tiešām lielā mērā spētu to nodrošināt. Tālāk lielais jautājums par to, ka mums ir jāspēj tiešām uzreiz runāt par vēlēšanām, vēlēšanu kārtību, pirms izveido valdību. Un tā ir vienreizēja iespēja, kas neatkārtosies tik drīz, un politiskie līderi Skopijai šobrīd zina, ja viņi palīdz garām šo iespēju, tad otru nezinu, viņiem vairs pienāks. Tas būs ļoti sarežģīti. Tas ir pats pats svarīgākais šobrīd uzdevums gan Eiropas Savienības, gan NATO vārdā. Un tā ir jāpaliek kā mūsu galvenai prioritātei. Tālāk dialogs starp Belgradu un Prištinu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu tāda skaidra pieeja. Šobrīd tehniskā pieeja, tas, protams, ir viss ir politiski, kā šķiet, bet mums taču jāatceras, ka tas skar cilvēku dzīves, ikdienas dzīvi. Uh, Un tāpēc daudz kas jau ir paredzēts un ir atsevišķais reģistris, seft un tā tālāk, kas ļauj mums virzīties tālāk. Un tāpēc, vadoties pēc mūsu mēķiem, mēs spējam arī tomēr kaut kādas lietas virzīt un iespējami no reālā tempā. Un mūsu partneri Belgradā un Prištinā spēj šīs lietas tomēr arī apstrādāt un iznot. Mērķis ir, lai abas puses saprast, ka tas tiešām atvērts dialogs un ka tas ir noderīgs un par labu viņiem pašiem, abām pusēm. Un Eiropas Savienība tikai piedalās šajā dialogā. Nu, lūk, tāda mūsu filozofija. Pakas kundas jautājums tālāk. Bosnija Hercegovina. Un mēs paši arī bijām ļoti neapmierināti ar šo federālās valdības izveidas procesu un otrkārt pašu valdību kā tās iznākumu. Nu, tas nav apmienoši, ka, ja jūs no valdības izslēdzat arī politiskās partijas, kas pārstāv uh, lielāko daļu val, uh, varas. Tas tiešām ir nepieņemami. Bosnijā Hercegovinā vajag spēcīgu valdību visos līmeņos, uh, visās līmeņos, kas spētu nodrošināt, bet, diemžēl, tas tā nav. Un arī tātad viņam jāsniedz liels reformas, un reformas ir jāizvirza cauri arī parlamentam. Pastiprināt Eiropas Savienības pārstāvniecību nozīmē, ka mums ir Eiropas Savienības pārstāvis, Eiropas Savienības delegācijas vadītājs un vēlāks arī īpašais pārstāvis. No pirmās dienas mēs arī nodrošināsim vajadzīgo personālu un budžetu. Līdz ar to tā būs skaidra Eiropas Savienības pozīcija, kas ļauj risināt visus šos svarīgos jautājumus. Augstais pārstāvis arī skaidri iestenos Daytonu. Tur skaidri būs nošķirt, protams, pilnvērs un sadalījums, bet būs skaidri arī tātad Eiropas saimnības pozīcijas ar spēcīgāku personālu, ar spēcīgu budžetu, vairāk nekā miljons eiro gadu, kas tiek mm, novirzīts Eiropā, e, tieši Besnē Hercegovinē, un tas ir viens no, piemēram, instrumentiem, ko mēs gan vēl paredzam, arī, piemēram, kapitāla iesaldēšanu un vīzu aizliegumu. Dayton Plus. Es nezinu, ka mums, nedomāju, ka mums vajadzētu veidot papildus Daytonu jaunu. Es domāju, vienkārši jāskatro un jāvienojas sabiedriskā, pasaules sabiedriskā kārtībā, kurš pa ko atbild. Un tas nav iespējams mums Eiropas Savienībā sakārtot šo jautājumu, ja vien e, starptautiskā līmenī mēs nespējam šos jautājumus sakārtot. Un manuprāt, martā jau Eiropas Savienība mēs skaidri pateicām, kāda ir mūsu stratēģija, mēs zinām, kāda ir mūsu instrumenti, mēs zinām, ko mēs sagaidām no Bosnijas Hercegovinas, un mēs viņam tā sakām, ko viņi var sagaidīt no mums. Un tas reiz ir arī aicinājums piedalīties un risināt dialogu arī ar citām sabiedriskajām uh, iesaistītām pusēm, lai panāktu skaidrību. Kosova. Arī te mēs šobrīd pārstruktūrējam Eiropas Savienības pārstāvniecību, un mēs cenšamies nodrošināt lielāku atpazīstamību Eiropas Savienībai, lai būtu skaidrāk, ko tieši mēs darām un kādā veidā. Un šī saruna šobrīd vēl turpinās dalībvalstīm. Albānija. Šī novērošanas misija bija vairākas reizes pieminēta. Es pārsvarā atbalstu šo novērošanu, jo tā ļauj pirmkārt arī šos jautājumus saprast labāk, bet reiz arī jūs risinat protams, saviem politiķiem. Protams, tas ir viņu vietējo politiķu uzdevums. Jūs jau negarantējat vēlēšanas. Tie ir vietējie politiķi, kas ir atbildīgi, bet jūs savukārt esat vienmēr tie, kas, kur dodasies un varat mums ziņot par šiem procesiem no tiešiem avotiem. Kacinkungs. Jā, mums tiešām jānodrošina, ka bezlieks uh, trača mēs klusumierīgi nodrošinām rezultātus. Mēs gribam būt ilgtermiņa spēlētāji, un tieši tāpēc mēs esam pārliecināti, ka ilgtermiņa valdība uh, kas spēj darboties ilgtermiņā un ir uzticama, un tā spēj panākt vajadzīgos rezultātus. Tālāk par bijušo Dienaslavijas republiku Maķedoniju es uzskatu, ka tiešām pats svarīgākais uzdevums, kas mums ir jāatrisina, savādāk progress nebūs iespējams. Un mēs gribam panākt progresu. Tālāk Kosovu. Priekšsēdētāji, es domāju, ka es neko jaunu jums neizstāstīšu, tu, ko jūs jau visu zināt, bet ļoti svarīgi, ka mums šobrīd jāatrod konstitucionāls risinājums jautājumiem un šobrīd nav nekāda konstitucionālā krīze. Tagad tas ir atrisināts Kosovas iestāžu starpā ietverā. Tālāk serbu līdzdalība Kosovas politiskajos procesos. Jā, nu tiešām tas ir ļoti nozīmīgs saruns un daļa no dialoga ar Belgradu. Jo arī Belgrad šobrīd risina iestāšanās sarunas un eh, tas skar visu viņu darbību, ne jau tikai atsevišķu tehnisko prasību ievērošanu, bet arī kopīgo, mēs skatāmies arī eh, attieksmi, viņu noskaņojumu un attiecības ar kaimiņiem, ko mēs arī vērtējam viņa stāšanās sarunu procesā. Lunaček eh, kundze, man, protams, arī šķiet apsteidzama ideja par sarunām ar mēriem un pašvaldību līmeņu jautājumu risināšanu. Un Šobrīd mēs arī e, darām visu, lai tomēr nodrošinātu, ka tautas skaitīšana notiek. Nu, un šobrīd tikai daudz neko arī vairāk par to nevaru pateikt. Kosovas iedzīvotājiem jārisina dialogs, un, manuprāt, tā ir laba iespēja um, viņam veidot kā arī konstruktīvu dialogu, un tas spētu arī veidot konstruktīvu procesu dialogu. Un tas ir reizē kā lakmus papīrs mums, kas ļauj noteikt šo aktuālo situāciju. Un Tas ļauj arī katrā ziņā mums arī uzlabot dialogu. Un vienlaiks tas arī uzlabo Kosovas eh, tēlu starptautisko partneru acīs. Tāpēc panākumu sarunās tas jau ir apsveicam. Tālāk Eiropas Savienības pārstāvniecība. Nu, es uzskatu, ka mēs šobrīd mēģinām rast tādu pagaidu risinājumu, kas ļautu arī atrisināt šo iepriekšējo mandātu un izveidot jaunu augsto pārstāvi uh, Nu, katrā ziņā mēs vēlamies, lai arī mūsu pārstāvniece būtu skaidra, un mēs varam turpināt arī mūsu procesus. Ir ļoti skaidri, protams, jāpasaka, šobrīd sarežģīti runāt par uh, laika grafiku, jo sarunas turpinās starp dalībvalstīm, un mēs nevaram arī prognozēt iespējamo iznākumu. Bet uzskatu, ka divu, trīs mēnešu laikā mums jau būs skaidrība arī par jauno struktūru un arī jauniem personām vārdiem. Tālāk par sabiedrisko domu. Es arī biju kopā ar prezidentu Broso Un es skaidri redzēju pagājušo nedēļu šajā vizītes ietvaros, ka gan visi iestādes, arī prezidents un valdība dara visu, lai tiešām īstenotu vajadzīgos kritērijus un tālāk spērtu vajadzīgos soļus un izveidotu arī šo vajadzīgo atmosfēru. Un tā jāatzīst ir diezgan tāda konstruktīva. Cilvēki saprot, ka, protams, nav viegli uh, veidot arī e, sabiedrisko domu, noskaņot par labu Eiropas Savienībai, bet, nu, es nedomāju, ka tas būtu mums jāskatās pesimistiski. Es domāju, ka tas ir jāskatās tīri optimistiski. Tālāk, Tanok kungs. Es negribu tā runāt par um, Melkalnas laika grafiku. Vienīgais, ko es varu pateikt par Melkalni, ka mēs esam šajā situācijā, kur Melkalni skaidri zina, ko mēs no viņiem sagaidām. Viņi zina, kas ir septiņas galvenās prioritātes, kas viņiem ir jāizteno Un tagad ir tā, katru mēnesi viņi ziņo par savu progresu. Un nākamais eh, progresa ziņojums oktobrī mums precīzi pastāstīs, mm, ko mēs mm, esam panākuši. Bet es ļoti labi to zinu. Es pats biju nu pat Melkalnē, un arī es zinu, ka premjeras pats ir atbildīgs par šiem procesiem. Un tas tiešām bija tā kā iedrošinoši. Un par Maķedoniju bijušu Dienaslēs republiku jau atbildēju. Tālāk. Mm, dalīšana, nu, tas katrā ziņā nav pieņemama opcija Eiropas Savienībai. Par Martī ziņojums. Ja liekas, mēs ar to esam situāciju pētījuši un mēs redzam, ka, uh, protams, Martī un arī ir šiem situācijai sekojuši un es arī eju leks ietvaros e, ļoti labi zinu, mums ir izveidots arī īpaši viena nodaļa, kas e, nodarbojas ar šiem izmeklēšanas jautājumiem un arī no piedāvājumu īpašo aizsardzību tie, eh, atslieciniekiem, jo šis, protams, ir milzīgs, milzīgs jautājums. Un tur daudz kas vēl atklājas procesa laikā. Attiecībos paplašināšanu Rietumu Balkānu iekļaušanu, es nedomāju, ka mēs varam teikt, ka tikai Melkauna te būtu tāds kā paraugs. Īsnībā ir tā, tieši paplašināšanā un iestāšanās Eiropas Savienībā kalpo kā nozīmīgs stimuls. Bez tā situācija būtu daudz, daudz drūmāka. Visas valsts ļoti labi zina, kāds ir pozīcijas, ko mēs viņam sagaidām, un mums savukārt ļoti precīzi ir jāatgādina savi nosacījumi un jāpanāk, kā mēs izveidojam šādu integrāciju, ļoti taustāmi skaidri nosacījumi, un tas vienīgais veids, kā mēs viņus spējam arī virzīt tālāk uzlabot situāciju. Bosnija Hercegovina. Es iepriekš norādīju, mums jāpanāk skaidrība par starptautiskās sabiedrības lomu un par precīziem instrumentiem, kurus mēs izmantojam. Un, un tad, manuprāt, arī no marta mēs varēsim arī ļoti labi tālāk strādāt, um, jau runāt par jauniem um, nostrīmiem, lai varētu izbeigt augstā pārstāvi darbību un tālāk uh, nodrošināt Eiropas saimnības skaidru pārstāvniecību Jo, ja šī pastāvniecība nav skaidri, skaidra, tad nozīmē, ka sabiedriskā, starptautiskā sabiedrība nespēja izdarboties Kosovā. Mēs nevaram vainot tikai vietējos politiķus. Mums vispirms ir jāsakā to lietu savā mājā un savas puses. Un tikai tad varam panākt vienošanos. Tālāk par Kosovas prezidentu vēlēšanām es jau izteicos, par Albāniju arī atbaldēju jautājumus. Nu, manuprāt, Ko sagaida no Eiropas Savienības? Nu, sagaida skaidrību. Mēs nevaram mainīt visu laiku savus mērķus un noteikumus. Mums ir jāpasaka, ka šie mērķi ir sasniedzami, reāli. Tāpat kā mēs to veiksmīgi esam arī panākuši jau vīzu atbrīvotā liberālā režīma ieviešanu un tagad izveidot jauns valsts, um, protams, kā Melkalna, piemēram, Kosovo, viņi precīzi zina, kādas ir viņa pozīcijas un kas viņam ir jāizdara un tas arī kalpo, uh, lai viņus ar vien stimulētu. Es domāju, ka es atbildēšu ar jautājumu par plašākām perspektīvām. Tālāk mūsu starptautiskie partneri, tāpat arī Turcija, arī ir ar seikuši Marta secinājums. Es jau vairākas reizes esmu arī uzsvērs par to, kas tad īsti ir Eiropas saimnības loma, kādi ir šie instrumenti, kāda ir mūsu vispārējā stratēģija. Un ar šiem secinājumiem uh, mēs tā piedāvājam konkrētu atbildi. Nu, lūk, tiesa mēs, tā ir mūsu atbilde, un mēs varam sākt arī sarunas ar starptautiskiem partneriem par starptautiskās sabiedrības pārstāvniecību Bosnijā Hercegovinā. Tas, protams, prasīs papildus laiku. Arī Krievijas federācija ir savas intereses un uh, cerības attiecībā uz uh, Serbiju un Bosniju Hercegovinu, un mums ir jāsaprot, kā ar šādu savu nostāju secinājumiem mēs skaidri parādām, ko mēs varam panākt. Nu ko, es domāju, ka esmu izsmēlis visus jautājumus, un es tos atbildēs. Tālāk eh, Bostināru kungs um, par mūsu lomu reģionā. Mums ir skaidri jāpauž Eiropas Savienības nostāja, ka mm, Eiropas Savienībai mēs vēlam, mums viņus vajag, un, un mēs nevēlamies iesaistīties viņu iekšējās cīņās. Un tā risks ir tendence, kā, kā arī jau Kukan kungs parāda pateica sākumā, kad pavisam skaidri Briselē apsaka, ka mēs ceram, ka viņi tomēr pietuvosies mūsu standartiem, nevis mēs nolaidīsimies uz viņu līmeni. Paldies! Labi, paldies! Kā redziet, kolēģi! ar saviem jautājumiem ir palīdzējuši jums sniegt mums ļoti plašu ieskatu. Mums izvērsās ļoti interesanta diskusija. Un liels paldies jums uh, par šo stāstījumu. Mēs vēlam jums visu to labāko jūs darbā un arī pēc dažām nedēļām atkal redzēsimies. Varbūt pēc pāris mēnešiem mēs vienmēr gaidam no jums aktuālāko informāciju. Es arī ceru, ka jums šī sanāksme ir bijusi interesanta. Tagad jūs zinat vairāk par deputātu viedokļiem, par to, kas mūs interesē visvairāk. Lielas paldies Vaičak kungām un sāksim balsošanu pēc dažām minūtēm. Chairman, can we uh, start? Priekšsēdētāj, vai mēs nevarētu lūdzu sākt balsošanu? Mums visiem ir cita plāna, citas sanāksmes, kur mums jādodas vēlāk. My answer to the question is yes. Es atbildēšu jā, ser, uz jūsu jautājumu. Tad ķersimies pie balsošanas, un es gribētu, lai jūs ieliktu savus kartītes balsošanas mašīnās. Un e, sāksim ar e, Roberto, ar, ar Albertīni kunga, Gabrielis Albertīni kunga ziņojumu. Es ceru, ka visi ir gatavi balsot. 30. E, grozījums, kurš pār? Kurš pret? atturas pieņemts. Kompromiss numur 4. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 34. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 36. Kurš par? Pret. Tas būs jāpārbauda. 36. grozījums elektroniski pārbaudām, sākam balsot. You can see there. Yeah. And you tell me when to close. Well, I can close it. Close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts ir šis grozījums. 37. Kurš par? Pret? Noraidīts. Kompromiss numur 5. Kurš par? pret, atturs pieņemts. 44. par, pret, atturs noraidīts. 45. kurš ir par, pret, atturs noraidīts. 46. kurš par, pret, atturs noraidīts. 47. pār pret atturs pieņemts 50. 50. kurš par pret atturs noraidīts 51. kurš par pret noraidīts 50. 52. Mēs varam pārbaudīt. Pārbaudām 51. Beidzam balsot. 41 ir pret, 18 par, noraidīts šis grozījums ir 52, kurš ir par, pret, atturis, noraidīts, 53, kurš par, pret pret atturas pieņemts. 54. kurš par pret jāpārbauda. 54. pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 6. kurš par, sestais kompromiss, kurš par, pret, Atturs pieņemts. Tālāk 59. Kurš par? Es atvainoju. Kas notika ar 56. grozījumu? 56. grozījums. 53. ir pieņemts. Es atvainojos, saka Dafa kungs. Priekšsēdēs 59. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 60. Kurš par? Pret. Atturas. Jāpārbauda. 60. Beidzam balsot. Noraidīts. 35 ir pret, 3 par 61. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 62. 63. 63. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 64. Par. Pret atturas noraidīts, 65 par pret atturas pieņemts, 66 par pret atturas noraidīts, 67 par pret noraidīts, nor, eh, noraidīts, 68, kurš par pret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 pret, atturs, pieņemts. 81 par, pret, atturs, jāpārbauda. 81. sākam balsot. Okay, vote is, vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 82. Kurš ir par? Pret. Atturs noraidīts. 83. par. Pret. Atturs noraidīts. 84. par. Pret. Tas ir jāpārbauda elektroniski. 84. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 32 ir pret, tātad noraidīts, un 31 bija pār. Noraidīts tas bija. Un tagad 85. Kurš pār? Pret. Atturas noraidīts. 86. pār. Pret atturas noraidīts 87 par pret atturas noraidīts 88 par pret atturas noraidīts 88. Sākam balsot. 88. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 32 ir pret, 26 par 89, kurš par? Pret. Pieņemts. Es tiešām atvainojos, bet tā tas ir. Atturas, kurš atturas? Labi, pārbaudīsim 89. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. ir noraidīts 3-1 pret 3-1. Noraidīts negaidīti priekšsēdētājiem. 90. It's a mistake in my voting. Ir kļūda balsošanas sarakstā. Viens no grozījumiem, jebkurā gadījumā jau atkrita, vesela rinda grozījumu, par kuriem nobalsojam, tāpat bija atkrituši, tāpēc mums nevajadzēja nemaz balsot, bet jebkurā gadījumā paldies par piedalīšanos 90. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. 91. par? Pret? Atturs? Noraidīts. Kompromiss 8. Kurš par? Pret? Tas ir pieņemts. Tālāk nākamais ir 103. Kurš pār pret atturas noraidīts? 101 par pret atturas pieņemts. 104 par pret atturas pieņemts. 105 par pret Šķiet, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski 105. grozījums, sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Ir noraidīts ar divu balsu pārsvaru. 106. Kurš par? Pret. Noraidīts. 107. Par pret tas pats noraidīts. Devītais kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. Kompromiss desmitais par pret atturas pieņemts. 115, kurš par pret atturas pieņemts 11. kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts kompromiss 12, kurš pār pret atturas pieņemts. Simt divdesmit septiņi, kurš par pret atturas noraidīts. Kompromiss 13, trijās daļās par pirmo daļu, kurš ir par. Vigēņina kungs, mūsu grupas vārdā es uzskatu, ka mums nevajadzētu balsot par mutiskiem grozījumiem, kas nāk no EPP. Ja viņi e, tiešām grib saglabāt savu mutisko, tad vajadzētu to pārcelt uz plenārsēdi, lai mēs varētu kārtīgi izrunāt šo jautājumu tur. So, To... Tad ir ienācis lūgums uzklausīt mutisko grozījumu. Eh, eh, ja viena persona ir pret, ja tā ir tikai viena vienīga persona, kas ir pret, tad to mēs varam pārcelt uz plenārsēdi, varētu nebalsot. Tad mēs tagad balsosim par kompromisu 13. daļu, kurš ir par. Pret atturas, tad pieņemts. Trešā daļa. Kurš ir par? Nē, es atvainojos, otrā daļa tika izslēgta daļa opozīcijas. Tagad kurš ir trešā daļa, kurš ir par trešo daļu? Pret? Šķiet, ka ir noraidīts. Ja jūs gribat pārbaudīt, tad mēs to varam darīt. Lūdzu, pārbaudam. Close the vote. Beidzam balsot. Jums bija taisnība. Kā vienmēr, saka priekšsēdētājs. Tas ir noraidīts. 139. Ai. Astotais, atvainoju, 103, 8, 103, 8, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. 139, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 14, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 148, kurš par pret jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 148. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņemts. 150. Kurš ir par? Pret. Atturas noraidīts. 150 viens. Kurš ir par, pret, noraidīts. 152 par, pret, noraidīts. 153 par, pret, pieņemts. Vajadzēja pārbaudīt. 153. Sākam pārbaudīt, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 154 par pret. Šķiet, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim. 154. sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. noraidīts. 155, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. 156 par, pret, a, noraidīts. 157 par, pret, noraidīts. Es atvainojos. Pieņemts, pieņemts, pieņemts. 15. Kurš ir par, pret, atturas pieņemts Pieņemts. Tālāk. 169, kurš ir par, pret, atturas, noraidīts. 170, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 171 par, pret, atturas, noraidīts.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 Pārbaudīsim 176. elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Mums ir viena papildus balss parādījusies. Bet pieņemts šis grozījums ir. Tālāk 177, kurš ir pār pret atturas pieņemts. 180 pār pret, atturas pieņemts 178 pār pret, atturas noraidīts 179 pār pret, atturas pieņemts 16. kompromiss pār pret, atturas pieņemts 183. par pret atturas pieņemts 192. Pre, par pret. Pārbaudīsim 192. sākam balsot. Beidzam balsot. It's rejected. 193 noraidīts. 193. kurš pār pret atturs pieņemts. 191. pār pret atturas noraidīts. 186 pār pret pārbaudīsim. 186 sākam balsot. Beidzam balsot. un ir pieņemts. 187 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 187. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Šis ir pieņemts. 188 pār pret. Tas pats vairākums ir pieņemts. 189, kurš pār, pret, atturas noraidīts 190. Atkrīt, ja 86 ir pieņemts, un 86 bija pieņemts, 186 ir pieņemts, tad pāriem pie 17. kompromisa, kurš ir pār, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 18. kurš pār pret atturas pieņemts. 202 pār pret pieņemts. 204 par pret. Tas pats pieņemts 206 par noraidīts. 207 par pret naturas pieņemts. 208 par 208 208 kurš pār pret pārbaudīsim 208 sākam balsot Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 209, kurš pār? Pret. Atturis pieņemts. 210 pār. Pret. Atturis pieņemts. 211 pār. Pret. Atturis pieņemts. Kompromiss 19 par. Pret. Atturis pieņemts. Tālāk 218. 218 pār pret atturs. Jāpārbauda. 218. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 218. ir noraidīts. 219. kurš pār pret atturas šķiet atkal tāds pats vairākums, bet pārbaudīsim elektroniski 219. sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 20. kompromiss, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Mutiskais grozījums numur 2. Kurš ir par? Pret. Atturas pieņemts. Būtiskais grozījums 3. Kas ir par? Pret. Atturas pieņemts. 228. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 229. Par. Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss 21. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 233. kas par? Pret. Atturas norādīts. 234. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 235. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 236. kas par? Pret. Atturas norādīts. 237. kas par? Pret pret atturas pieņemts. 238, kas pār pret atturas noraidīts. 22. kompromiss, kas pār pret atturas pieņemts. Tālāk kompromiss 23. Nē. 244. grozījums. Kas par? pret atturas šķiet, ka vajadzēs pārbaudīt 244. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tagad 23. kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 250, kas par pret atturas noraidīts. 200, ne, kompromiss 24, kas par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk. 259, kas par pret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 atturs pieņemts. Mutiskais grozījums numur 5, kas par pret atturs pieņemts. 265, kas par pret atturs pieņemts. 266, kas par pret atturs pieņemts. 267, kas par pret atturas noraidīts 268, kas par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim 268. Sākam balsot elektroniski. Van Orden kungs, vai jūs par savu grozījumu esat jau nobalsojuši? Mēs beidzam balsot. Jā, labi, Van Orden kungs, saka priekšsēdēs, ir nobalsojis, tātad grozījums ir pieņemts. 269. Kas ir pār pret atturas pieņemts? 270. Kas pār pret atturas noraidīts? 271. Pār pret atturas noraidīts. 272. Pār pret atturas. Vajadzēs pārbaudīt 272. Elektroniski pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums ir noraidīts. 273, kas pār pret atturs noraidīts. Kompromiss numur 1, kas pār pret atturs pieņemts. Tālāk desmitais grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. 11. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 12. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 15, kas par pret atturs noraidīts 16, kas par pret atturs pieņemts 17, kas par Tad 17. nav, tagad ir 18. 18. kas pār pret atturs noraidīts 19. kas pār pret pret. Šķiet, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 19. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 19. ir noraidīts. 20. Kurš ir pār? Pret. Atturs pieņemts. Otrais kompromiss. Kas pār? Pret. Atturs pieņemts. 21. kas pār pret atturs pieņemts. 28. kas pār pret atturs pieņemts. 29. kas pār pret atturs pieņemts. 1. kas pār pret atturs pieņemts. 2. kas pār pret atturs pieņemts. 3. par pret noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par pret noraidīts. Pārbaudīsim. Ceturtais. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ceturtais ir noraidīts. Tagad budžeta komitejas atzinums. Vispirms 1 plus 3. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Tagad 2. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Sastais un septītais. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Un devītais. Kas par? Pret. Atturs pieņemts un citas rindkops citi punkti. 4., 5., 8. un 10. šeit referenci nepieņem šos punktus, tad mēs balsosim par visiem kopā 4, 5, 8 un 10. 4, 5, 8, 10. Kas var pret? Atturas norādīts. Elektroniski balsosim par visu re referātu par šo rezolūciju kopumā ar visiem grozījumiem. Ar visu ziņojumu kopumā. Kas ir par? Beidzam balsot. Albertīnī, kungs, milzīgi apsveicam jūs. Mērkungs grib kaut ko teikt. Priekšsēdētāji. Mēs sakam, ka min, eh, minoritārais balsojums, mazākuma balsojums no mūsu puses tiks ierosināts. So here we'll, uh... Mums uh, šeit nāksies nedaudz piebremzēt šajā balsojumā, jo būs skaidrojumi. Tad, kad nonāksim pie piektā mutiskā grozījuma, mums nāksies palielināt balsošanas gaitu, jo būs daži referenta vērojumu un kopas kundze grib runāt. Jums vārds. Paldies, priekšnēdātājs. Gribētu atsaukt savus grozījumus 9, 32, 54 un 2, 2009. Nine, oh. <laughs> es atvainojos 209, saka Kopas kundze, nevis 2000, bet 209. Tātad runa bija par 209. 9, 9, 32, 54 un 209 atkārto priekšsēdz. Labi. 9.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 Sastais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tādējādi pārējām pie pirmā mutiskā grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. 26. kurš par pret atturas noraidīts. 27. par, pret, atturas, noraidīts. 28. par, pret, atturas, noraidīts. Es, es atvainojos, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par pret atturas noraidīts. 34. par pret pārbaudīsim elektroniski. 34. grozījums sākam balsot. We close the vote. Beidzam balsot. Tātad pieņemts ar vienu balsi. 35. par pret atturas eh, pieņemts. 36. par pret atturas norādīts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas norādīts. 39. par pret atturas Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir trīs uh, balsotāji par daudz. Pieņemts ar piecu balsu pārākumu, bet trīs balsis šeit ir liekas. Tā tad mums ir jāatšķietina šī situācija. Tā tad um, starpība šajā balsojumā ir piecas balsis. Par piecām balsīm ir vairāk. Piec, pieci balso par. Labi, bet vienalga situācija ir jāatrisina, saka priekšsēdētājs. 39, 39, we just voted 39. Tātad runājam un balsojam par 39. grozījumu un pāriem pie 40. 34. 34. 34. 34. Labi, pārbaudīsim 34. Labi. 34. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Šeit viss ir kārtībā šajā balsojumā. Daži pārdomāja, lai nu tā būtu. Tālāk pāriem pie 40. grozījuma, kas par? Pret. Manuprāt, noraidīts. Trešais kompromiss, kas par? Pret. Atturs pieņemts. 48. kas par? pret atturas noraidīts. 49. 50. Tie ir identiski. Kas par? Pret atturas noraidīts. Priekšsādātājs saka, man bija skaidrs, bet Van Orden kungs, ja jūs uzskatāt, ka labi. 50, 49. 50. Sākam balsot elektroniski, pārbaudam balsojumu. Beidzam balsot. Es gribēju pietaupīt jums šo vilšanos, saka priekšsēdētājs. Jā, skaidri redzams, bet balsojums ļoti cieši. 51. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. 53. par, pret, atturas, noraidīts. 54. Eh, četrās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, pārbaudam elektroniski otro daļu. Tātad sākam balsot par 54. grozījumu otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtā daļa, kas par pret atturas, manuprāt, jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Ceturtā daļa 54. grozījumam. Beidzam balsot. pieņemts ar vienas balss pārākumu. Nākošais 56. grozījums, kas par? Pret. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk mutiskais grozījums numur 2, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 62. Nē, 58. 59. Kas par? Pret. Atturas Noraidīts. 60. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 61. Nē, 62. Nē, 61. saka priekšādātājs. 61. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 62. Par. Pret. Manuprāt, noraidīts. Bet jāpārbauda. 62. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. kurš par pret apturas noraidīts. 65. kurš par pret apturas noraidīts. Mutiskais grozījums numur 3. Kurš par pret apturas pieņemts. Pāriem pie 70. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Šis ir papildinājums, kā mani informē sekretariāts, papildinājums mutiskiem grozījumam numur 2. Tātad runa bija par 70. Tas ir pieņemts. 71. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. 72. kurš par? Pret. Atturs. Norādīts. 73. kurš par? Pret. Atturs. Pieņem. Norādīts. 74. kurš par? Pret. Atturs. Norādīts. 75. kurš par? Pret. Manuprāt, pieņemts, bet pārbaudīsim. Tātad 75. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. un 100. ir atsaukt. 77. kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 78. kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 79. kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 4. kompromiss. Kurš par? pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums numur 4, kurš par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 91. Kurš par? Pret. Par 4. mutisko grozījumu mēs nobalsojam, saka priekšsēdis. Tagad mēs balsojam par 91. 91. Uh, grozījums. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 92. par. Pret. Atturs. Manuprāt, pieņemts. 93. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 94. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 95. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 98. Kurš par? Pret. Pret. Atturas. Noraidīts. 97. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 98. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 99. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 101. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 102. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 103. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 104. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 105. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 106. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 107. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 108. Kurš par? Pret. Atturs. Manuprāt, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 108. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 110. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 111. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 112. kurš par, pret. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim. 112. balsojam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 113. divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski. Tātad sākam balsot par pirmo daļu 113. grozījumam. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balsts pārākumu un nav neviens liekas balsotājs. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Otrā daļa 113 grozījumam. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jūs zinājāt, saka priekšsēdētājs. Labi. 114. kurš par? Pret. Pieņemts. 115. par? Pret. Manuprāt, jāpārbauda. Tātad 115. Sākam balsot elektroniski. Viens par maz. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pārējām pie 122. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Sastais kompromiss par? Pret. Atturas pieņemts. 128. Nē, 127. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 136. Kurš par? Pret. Šis ir partiju disciplīnas jautājums. Atturas. Noraidīts. 137. par. Pret. Atturas. Manuprāt, pieņemts. 138. par. Pret. Atturs noraidīts. 138. par. Pret. Atturs noraidīts. 140. Kurš par? Pret. Manuprāt, noraidīts. Noraidīts. 141. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Referents eh, gribēja ko teikt. 142. Eh, Glotierī kungs. Jūs kaut ko gribējāt teikt? Nē, pēc tam. Tātad 142. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Glotierī kungs, tagad jūs gribējāt ko teikt. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu ierosināt mutisku grozījumu 30. punktam, kas zināmā mērā ņem vērā 209. grozījumu, kas ir atsaukts ar nelielu izmaiņu, definējot uh, solidaritāti kā juridisku saistību, nevis politisku izvēli. Tātad mutiskais grozījums būs šāds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 Oral... Kas ir pret šo mutisko grozījumu? Es eh, iebilstu. Man ordenkungs saka. Mēs šeit reducējam NATO. Tā kā un iekļaujam to Eiropas Savienības drošības arhitektūrā. Tas man liekas dīvaini. NATO ir lielāks kā, kā tas. 143. saka priekšsādātājs. Kurš pār pret? atturas noraidīts 144, kurš par pret atturas noraidīts 145 par pret atturas noraidīts 148, kurš par pret atturas man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim 146. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Tātad pieņemts ar vienas balss pārākumu. 147. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 148. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 149. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 150. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 151. kurš par pret atturas norēdīts. 152. kurš par pret atturas norēdīts. 154. par pret atturas no, pieņemts. 153. Nē, tas atkrīt. Astotais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 158. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. Mutiskais grozījums numur 5. Kurš par? Pret. Es atvainojos, mums bija jābalso pa 159. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 160. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 5. mutiskais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Galtierīkungs, vai jūs gribētu tagad sniegt skaidrojumu? Nē, tas ir tehnisks skaidrojums. 5. mutiskajā grozījumā 163, 164 un 165 un 167 līdz ar to atkrīt, un mums vajadzētu balsot tikai par 162, jo tā ir tad formāla izmaiņa, un pēc tam jāpāriet pie mutiskā grozījuma numur 6. Labi, mēs balsojam par 162, kurš par, pret, atturs pieņemts. Tālāk pāriem pie mutiskā grozījuma numur 6, kurš par, pret, atturs pieņemts Pieņemts. 168. kurš par pret atturas noraidīts. 169. kurš par pret atturas pieņemts. 170. kurš par pret atturas pieņemts. 171. kurš par pret atturas pieņemts. 172. kurš par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 173. kurš par, pret, atturas pieņemts. 174. kurš par, pret, atturas noraidīts. 175. kurš par, pret, atturas pieņemts. 176. kurš par, pret, atturas pieņemts. 177. kurš par, Pārbaudam 798, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 177. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 181. kurš par? pret atturas pārbaudam elektroniski 181. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 182. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 183. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 184. kurš par, pret atturs pieņemts. 185. kurš par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 185. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 186. par pret Atturas pieņemts. 187. par pret atturas pieņemts. 188. par pret atturas noraidīts. 189. par pret atturas noraidīts. 190. kurš par pret atturas noraidīts. 191. par pret atturas noraidīts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 Pārbaudam elektroniski 198. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 197. Kurš par? Pret? Pieņemts. 198. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 199. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 200. 201. 202. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 203. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 204. Kurš par? pret atturas noraidīts. 205. kurš par pret atturas noraidīts. 208. kurš par pret atturas noraidīts. 207. kurš par pret atturas pieņemts. 208. kurš par pret atturas noraidīts. 209. 210. kurš par, pret, atturs noraidīts. 211. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 211. Beidzam balsot. Noraidīts 212. par, pret, atturs noraidīts. 213. par pret atturs noraidīts. 214. kurš par pret atturs pieņemts. 215. par nē. 216. kurš par pret atturs pārbaudam elektroniski. 216. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 217. kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 218. kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 219. kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 220. kurš par? Pret. Atturs. Pārbaudam. 220. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 221. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 222. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 223. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 224. Kurš par? pret atturas noraidīts. 225. kurš par pret atturas noraidīts. 226. kurš par pret atturas pieņemts. 227. divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Mums jāparbauda elektroniski, tātad otrā daļa 227 grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 228. par. Nē. 229. divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 230. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 231. kurš pa, atkrīt. 231. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 232. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 233. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 234. kurš par, pret, atturas atturas noraidīts. 235. kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 235. Beidzam balsot. Pieņemts. 238. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 237. par pret atturas pieņemts. 239. par pret atturas pieņemts. 238. kurš par? Nē. 240. kurš par? Pret atturas pieņemts. 241. kurš par? Pret atturas pieņemts. 243. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski 243. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 244. Kurš par? Pret atturs noraidīts, 245. kurš par pret atturs pieņemts, mutiskais grozījums numurs 7, kurš par pret atturs pieņemts, 246. kurš par pret atturs noraidīts, 247. kurš par pret atturs pieņemts, 248. kurš par pret atturas pieņemts. 249. Kurš par? Pret. Lūdzu, celiet rokas, tā lai mēs varam redzēt. Mēs pārbaudām elektronas 249. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 250. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 251. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 252. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 253. divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Pārbaudam. Pirmā daļa 253. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu var pārākumu. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Manuprāt, tas pats vairākums. Pieņemts. 254. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 255. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam, pārbaudam, 255. To sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar trīs balsu pārākumu. 258 par, pret, atturas noraidīts. 257, kurš par, pret, atturas Pieņemts. 258. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Mutiskais grozījums numur 8. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 259. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 260. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 261. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 262. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 263. kurš par, pret, atturs, noraidīts. 264. kurš par, pret, atturs, pieņemts. 265. kurš par. priekšsēdētājs. Tad mēs balsojam par 265. 265. kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski. 265. lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 268, kurš par, pret, atturas pieņemts, 267, par, pret, atturas pieņemts. Un pēdējā lapa, lapa 268 par, pret, atturas noraidīts, 269 par pret atturas pieņemts, 270. kurš par pret atturas noraidīts, 271. par pret atturas noraidīts, bet pārbaudam 271. pārbaudam elektroniski, sākam balsot. 271. Beidzam balsot. Noraidīts. 272. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 273. kurš par? Pret. Pieņemts. 274. Par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. 274. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 275. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 276. Kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski. 276. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, bet divi nav nobalsojuši. Ā, nē, viņi apturējušies. Tātad divi ir apturējušies. Lozings kundze un Maierkungs. Labi, divi apturējās, tas nozīmē, ka noraidīts. Tagad 277. Kurš par? Pret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 pret atturas noraidīts. 283. pār pret atturas pieņemts. 284. pār pret atturas pieņemts. Pirmais pār pret atturas pieņemts. Otrais pār pret atturas pieņemts. Trešais pār pret atturas pieņemts. Piektais, nē, ceturtais, ceturtais par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Close the vote. So... Beidzam balsot. Sveicam Glotjerī kungu. Ziņojums ir apstiprināts. Lozingas kundze gribēja ko teikt. Arī par šo ziņojumu arī mana politiskā grupa iesniegs minoritātes, jeb mazākumu viedokļu ziņojumu. Thank you. Now we moved. Paldies, un tagad mēs pārējām pie nākošā jautājuma. Vote. Tas būs beidzamais balsojums šodien. Tagad ķeramies pie Lūdzu, tie, kas grib atstāt zāli. Pirmais grozījums par. Pret. Atturis pieņemts. Kompromiss numur viens. Par. Pret. Atturis pieņemts. Grozījums pieci. Par. Pret. Atturis pieņemts. Grozījums seši. Trīs daļas. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturis pieņemts pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astoņi par, pret, atturas, pieņemts. Deviņi par, pret, pirmā daļa, pret, atturas, pieņemts pieņemts, otrā daļa par pret atveras pieņemts. 11 ir divas daļas par pret atveras pieņemts, otrā daļa par pret atveras pieņemts, 12 par pret atveras pieņemts, 13 par pret atveras pieņemts. 14 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 2 par, pret, atturas pieņemts. Tālāk 18 par, pret, atturas pieņemts. 19 par, pret, atturas pieņemts. 20 par, pret, atturas pieņemts. 21 par, atkrīt. 22 par pret atturēs. Šķiet pieņemts, pārbaudīsim elektroniski. 22. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirms, pirms galbalsojumu Protasevičs kungs lūdz vārdu. Lūdzu. Paldies. Tāds patie. Es jums saku, varam balsot par. Tagad viss kārtībā. Nu, labi, gala balsojums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Trūkst viena balss. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Referētu. Nu, šis jautājums vairs nav manās spēkā. Nav manās rokās, tad pie Albertīna kungu lūdzu. lūdzu.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 Eh, bene, colleghi, allora possiamo <clears throat> eh, partire con il successivo punto all'ordine del giorno. Labi, colleghi, mums ir jāatcerstāt pie 15. kārtības jautājuma. Un tagad mēs pirmo reizi izskatīsim mūsu ziņojuma projektu, ko sagatavoja Jeffrijs Van Ordens, un tas ir par kā mēs varam izskatīt aktuālos sarežģījumus un rīcību, kas tiek veikta kainieku mīnu sakarām. tā būtu tiešām nozīmīgs jautājums, bet pirms došu vārdu Van Ordene kungam, gribētu jums informēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. mājas. Debats savukārt par grozījumiem būs 9. maijā. Un komitejas eh, ziņojumu izskatīsim 20. maijā. Paldies, priekšstādātājiem! Es ceru, ka te nebūs nekādu tādu pretrunu, un tas um, nodrošinās plašu atbalstu visā parlamentā uh, spektrā, iesaistot visas arī politiskās grupas, kas varbūt līdz šim nav iesaistījušās ziņumā. Nu, pagājuši 12 gadi kopš Otavas konvencija stājās spēkā. Jūs arī atceraties droši vien, ka tas bija nozīmīgs solis, kas paredzēja aizliegt kainieku mīnu ražošanu un izmantošanu un tāpto izmantošanu un tagad to ir parakstījušas 156 valstis. Un ņemot vērā visas citas bažas, mēs uzskatījām, ka ir svarīgi vēlreiz šo jautājumu izskatīt, un uh, īpaši par kainieku mīnām tātad, un skatoties, kā arī mūsu iestādes aktīvi iesaistās. Galvenais, protams, šeit ir komisija, kas ir lielākais donors, un līdztekus arī Kanādai un ASV. Mēs e, no savas puses esam daudz arī darījuši Otavas konvencijas izveidošanā un arī esam sponsorēšanas procesos iesaistījušies, norādot, ka ir jāatrod finansējums problēmu risināšanai. Tagad pēc desmit gadus mēs tomēr vien piedzīvām jaunus upurus, un mēs redzam, ka vien jātērē daudz resursu, lai īstenot šo um, pretmīnu uh, schēmu. Un galvenokārt, protams, mēs runājam par kājnieku mīnām, un ir jā, turklāt vēl jāskatās arī nesprāgusī munīcija, un arī e, dažādi kasešu bumbas un e, cita veida munīcija. Un rietumdemokrātijas šobrīd ir mēģinājuši tā kā labi eņģeļi darboties, un mēs no savas puses esam mēģinājuši dar, palīdzēt, un nebūtu vajadzīgs te paši nonecināt to kā sevi. Vienīgais mēs varētu ar pirkstu pakratīt uz tiem, kas ar vienu turpina uzbrukt civilu iedzīvotājiem, izmantot kainieku mīnas, uh, un arī jaunākos um, uh, ieroču veidus, kā piemēram improvizētos spridzekļus. Un tie ir, protams, nevalstis uh, un nevalstiskas organizācijas, kas darbojas, tie ir uh, kaujinieki un nemiernieki, kas izmanto galvenokārt šīs mīnas. Martā mums arī bija seminārs, kur piedalījās arī starptautiskās kampaņas pārstāvi, kas cīnās pret kaujinieku minām. Un, uh, arī ANO organizācijas struktūras, tāpēc sarkanā krusta pārstāvji. Mums dabūjās arī sarkanā krusta Slovenijas fonds un citi fondi, e, kas arī aktīvi cīnās pret kainieku minā. Mums arī uzklausījām nozīmīgi citu pušu pienesumu, piemēram, ANO Kaunieku mīnas rīcības grupa, mīnu rīcības grupa, ASV valsts departaments un Norvēģijas e, cilvēku palīdzības dienestu. Un 17. martā arī mans asistents piedalījās 14. gadskārtajā sanāksmē, kur sanāca kopā programmu vadītāji Ženēvā, e, kas arī cīnās par kainieku mīnām. Mēs cienām šīs organizācijas un viņu ieguldījumu, vienlaikus tomēr mēs neuzskatām, ka šis ziņojums varētu kalpot tikai kā tāds viņu viedokļu atkārtojums un viņu interešu pārstāvniecību. Ja mums tiešām jāskatās, kāda stratēģija strādā kājnieku mīnas izmantošana, es gribētu pievērst jūsu uzmanību īpaši tam, kā tā ir beidzamā sadaļa ziņomā, kur mēs pieprasām lielāku koncentrēt uzmanību un vairāk precīzāk novērtēt un arī nodrošināt lielāku paļāvību uz tām valstīm, kas spēj arī uh, E, dot vairāk, gan cilvēku resursu ziņā, gan arī, piemēram, Angolas gadījumā finanšu ziņā. Nu, tas ir ļoti svarīgs arī aicinājums komisijai arī paredzēt īpašu šo budžeta pozīciju kainieku mīnu likvidēšanai. To mēs esam vienbalsīgi savā sanāksmēs jau apstiprinājuši. Un visbeidzot, priekšstādātāji, es atgādinu, ka saptautiskā koordinācija un prioritāšu noteikšana uh, labāks pārvaldības modelis, um, kainieku mīnu apkarošana, labāka ziņošana un precīzāka līdzekļu iztērēšana nodrošinātu pasauli brīvu no kainieku mīnām, kas apdraud cilvēkus, cilvēku dzīves un ekonomisku attīstību. Tas ir reāls mērķis, kur mēs varam sasniegt arī pārredzamā laikā. Un es nododu jums šo arī savu ziņojumu. Paldies! Paldies jums, godātais kolēģi! Banātenkungs, es vēlos jums informēt, ka šobrīd mēs esam iekavējuši savu laika grafiku. Un mēs plānojam, iepriekšējās debats bija ilgāks un balsošana ilga, un tad es gribu atgādināt, ka Van Orden kungam būs iespējas arī vēl arī izsnāt diskusijas par šiem jautājumiem citreiz. Uh, Un tāpēc, e, ņemot vērā, ka Fīgls kungs ir ieradies un gaida, es aicinātu visus kolēģus, kas šodien vēlas izteikties, katram atvēlēt tikai vienu minūti. Lūdzu, Kalam kungs. Paldies, priekšsādātāji. Paldies e, kolēģim Van Ortenam par viņu sagatavotu izcilo ziņojumu projektu. Un mūs gan nevar maldināt lieliskais progress, kas šobrīd ir panākts, jo aiz katrā skaitļā ar vien ir ļoti, ļoti daudzi nozīmīgi, eh, nozīmīgas problēmas. Kolēģis Ordens jau pareizi norādīja, kā eh, mīnu likvidēšanas programmas un sniegtā atbalsta, atbalsts eh, upuriem. Viena nopietna problēma ar vienu ir samazinājums budžetam. Un tas, ka nav paredzēts tāds daudz valstu finansēšanas instruments. Tātad, lai gan mēs varam lepoties ar nozīmīgu progresu, te tomēr ar vienu ir daudzas lietas un daudz valstis, kas nespēja un nav pievienojušās mm, mīnu aizliegumu līgumam. Tā Ķīna, Krievija un ASV citas starpā. tad es uzskatu, ka šis ziņojums būs laba iespēja Eiropas parlamentam arī izdarīt spiedienu uz šīm valstīm. Un tāpat mums ir jāsaprot, ka jums ir tikai viens aktīvais lietotājs, ko mēs esam noteikuši, kas izliek mīnas. Tās tomēr ir arī ir jāatzīst, ka 13 valstīs ir nevalstiskas grupas, kas tā turpina darīt. Un 35 valstīs, kuras nav pievienojušās mīnu aizlieguma konvenciju ielīgumam, viņi izliek 136 miljonu mīnu. Šis jautājums būs vēl jārisina arī tālāk. Paldies kolēm kungam, tālāk kopam vārds. Jā, paldies. Es uzskatu, ka. Kā šis ziņojums, ko sagatavojas Fanortina kungs, ir ļoti labs pamats turpmākām diskusijām, un es sagaidu, ka mums arī tāda būtu laba sadarbība tālāk. Manuprāt, mums ir arī jāiekārto visi šie aspekti, kas ir jau izcelti, un kas vispār ir mīnu apkarošana un kāda ir tālākās izredzes. Tāpat mums arī jāuzsver arī Eiropas Savienības apņemšanās un mērķis pilnībā izskaust kainieku mīnu izmantošanu. Mums ir jāizceļ vēl vairāk arī arī humanitārie apsvērumi, un tāpat arī jāskatās, kādas seks tas rada arī humānā nozīmē visos reģionos un valstīs, kur tas skār. Tas parasti ļoti nabadzīgas valstis, un tas arī nāk kā milzīga problēma papildus jau nabadzībai, kas tāpat jau ir izplatīta. Mums ir jāskatās uz attīstības problēmām, un tur, kur arī jau mums ir mīnu likvidēšanas misijas tiek iznots, ir jāskatās, kā arī tas var arī tālāk darboties starptautiskajā centienos. Es, te, protams, nevarēšu vairāk jums izskaidrot lietas, bet iesniegšu vairākus grozījumus, kas arī uzsver šo savstarpējo papildināšanas principu, kuri jāsaskaņo arī visi starptautiskie instrumenti. Paldies! Paldies, Kopskundze! Tālāk Lunaček kundze. Lūdzu, paldies! Priekšsādātāji, es no savas puses arī vēlos savas politiskās grupas vārdā arī sveikt referentu ar sagatavoto ziņojumu projektu. Un man arī patīk šī struktūra, ko jūs esat spoguļojuši atsevišķas gadījumus, tātad atsevišķas valstis, norādot, kas ir panāks un kas vēl jādara. Trīs lietas. Mums ir jāstiprina atbalsts, ko mēs sniedzam upuriem. Tikai 900% no visiem līdzekļiem atvēlētājiem tiek um, atvēlēti upuriem, un savukārt Eiropas saimnības līmenī tas ir vēl pat mazāks skaitlis un tāpēc um, vairāk atbalsta tieši upuriem. Otkārt, tās valstis, ANO valstis, kas nav nec uh, parakstījuši, nec ratificējuši Šatavas konvenciju, būtu jāsauc vārdā, un tāpat arī jārunā par tālāko uh, darbību. Vēl papildus. Jūs runājat arī par neeksplodējušo uh, munīciju. Es gribētu atsaukt ierakstīt precīzi atsauci uz kasešu bumbām un ASLO konvenciju. Es domāju, ka tas ļoti svarīgs aspekts, jo arī to vēlas panākt tās pašas organizācijas. Un vēl viena lieta. Tālāk par budžetu, kas ir atsevišķa pozīcija kainieku minām. Es baidos, ka tas nav iespējams un tas nebūs īstenojams, ņemot vērā arī dažādās pieejas. Bet būtu labāk risinājums būtu vai nu mēs pieprasītu komisijai vai e, sagatavot šādus datus. Un pēc tam skatīt, kāds būtu labākais risinājums budžeta ziņā. Paldies! Tālāk Lēzingas kundzei vārds. Tikai vienu minūtu lūdzu. Labi, paldies! Paldies arī Vanodena kungam par jūsu šo stingro nostāju. Es zinu, ka jūs jau ilgi cīnījāties par šo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Uzskatu, ka ziņojums ļoti līdzsvarots, un jūs esat iekļauts gandrīz visus aspekts. Mana politiskā grupa un es personīgi augstu vērtējam šo ziņojumu, un līdzīgi tikai iesniegsim varbūt atsevišķus grozījumus par kainieku minā, kurus izmanto kaujinieki, tātad nevalstiskas struktūras, un īpaši to mēs vēlētos uzsvērt. Paldies, Lauzingas kundzei! Un tagad vēlreiz vārds var, Van Ordena kungam. Un tad uzreiz uzklausīsim komisāru Fīli. Jā, paldies priekšsēdētāji. Un paldies arī kolēģiem par viņu atzinīgajām komentāriem. Daudz jautājumu, manuprāt, kas izskanēja ļoti pamatoti, un es ceru, ka mēs to visu arī vēl turpmāk varēsim nopietni izdiskutēt, un arī turpmāk attīstot šo ziņojumu, to visu varēsim iekļaut. Nu, kādā ziņā mēs jau skatāmies arī uz līdšanējo pieredzi. Ir bijuši vairāk ziņojumi par kalnieku mīnām, kājnieku mīnām, piedošanu. Arī parlamentā mēs esam arī daudz laika ziņojumu uh, uh, izskatot dažādu veidu attiecības un starp dažādām valstīm un dažādu iesaisti. Tas viss to es labi apzinos, bet, ņemot vērā ziņojuma ierobežoto raksturu, es galvenokārt mēģināju uzmanību veltīt tam, kā mēs varam panākt progresu. Manuprāt, tieši tas ir jāuzsver. Es, protams, atbalstu gan Loņočekas kundzes viedokli par atbalstu upuriem. Tas ir bijusi nozīmīgi prioritāte arī iepriekšā, un pirms 15 gadiem pirmām komisija arī atvēlēja daudz līdzekļu tieši upuriem un viņu palīdzībai, izveidot arī starptautisko trust fondu un arī piešķirot daudz līdzekļu sarkanam krustam ar precīzi mērķim par kasešu munīciju. Vairākas reizes jau parlaments ir veidojis arī īpašu ziņojumu par kasešu munīcijas sprākstvelām, un šajā gadījumā es runāju precīzi par uh, to, ka īstenībā likvidējot kājnieku mīnas, jūs jau pierreiz likvidēt arī vispārējo munīciju, kas arī sprākstvielas, kas nav eksplodējuši, un līdz ar to tas ir saistīts arī ar šo kājnieku mīnu likvidēšanu. Par budžetu pozīciju, nu, tas jautājums nedaudz pretrunīgs, protams, viss, kas ir iesaistījušies līdzinājā procesā, visas puses aktīvi tiešām vēlas panākt, lai tiktu izveidot skaidru budžetu pozīciju kur būtu skaidra ama, apjoms, piešķirto līdzekļu apjoms un arī to caurskatāmību, jo ir ļoti grūti izsekot īstenībā, cik daudz naudas tiek iztērēts konkrēt šim mēķim, kas tiek veidots. Es ceru, ka mēs to varēsim arī tālāk attīstīt. Es apzinos priekšsēdētāji, ka mēs esam ierobežot laikā, un es arī labprāt arī iekļaušu visus šos komentārus, un es ceru, ka mums arī turpmāk būs izdevība to visu diskutēt un būs laba sadarbība. Paldies! Paldies un Ordena kungam! Un paldies arī par jūsu uh, pozitīvo noskaņojumu, gatavību sadarboties. Un arī, kā es sākumā norādīju, mēs arī, protams, šī jautājuma atgriezīsimies nākamo uh, mēnešu laikā. Tālāk mēs ķeramies pie uh, viedokļa apmaiņas ar komisāru Fīli un tas galvenokārt būs sarunas par 12. aprīļa ārlietu padomas secinājumiem. Un šī būs slēgta sēde, slēgta in kamerā, un tad es aicinātu tikai deputātus un attiecīgos pilnvarotās personas palikt zālē, un vispārējos lūdzu atstāt zāli, lai mēs varam sākt sarunas. Tad divu minūšu tehniska pauze, lai varētu zāli atstāt.